protokolu, līdz ar to varēsiet saņemt par to informāciju. Mums ir arī paziņojums no EPP uh, par, par, par starpparlamentāro delegāciju e, nominācijām, un e, arī tagad ir informācija, šī informācija tiek iekļauta protokolā. Ja līdz protokola beigām um, ja līdz sanāksmes beigām mēs nesaņemsim nekādus iebildumus, tad šīs nominācijas tiks uzskatītas par pieņemtajiem. Tagad runāsim par grozījumiem, kas tiek piedāvāti mūsu darba kārtībai. Pirmkārt, priekšsēdētāja konference 20.